un komisijas uh, paziņojums Hartumas process un gaidāma Eiropas Savienības un Āfrikas raga migrācijas ceļa ierosme. Un tagad lūdzu, pirmais varēs runāt Benedetto Delavedova kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti. Ir ļoti patīkami, ka es varu runāt tagad par to hartumas procesu un migrācijas eh, ceļa priekšlikumu, ir tīpaši ņemot vērā 28. novembrī notikušo sanāksmi, nālos teikt, ka mēs esam ļoti gandarīti par to, ko Eiropas Savienība ir izdarījusi, tad prezidentūra ir ļoti apmierināta. Vēlamies teikt, ka konferences rezultāti ir ļoti veiksmīgi. Tā ir uh, valsts, caur kuru notiek diezgan liela migrācija, un tāpēc arī sadarbība šajā jomā ir ārkārtīgi svarīga tā, lai mēs varētu to migrācijas procesu daudz labāk kontrolēt. Uh, Atceramies eh, konferenci Romā, un tā ir iespēja izdiskutēt daudzus jautājumus, kas ir ārkārtīgi svarīgi mums, mūsu partneriem Austrumu Āfrikā. Bija vairākas iniciatīvas līdz šim, taču šobrīd jau Eiropas Savienība veiksmīgi darbojas migrācijas jomā. Tas ir ārkārtīgi pozitīvi, jo šādā veidā mēs varēsim nodrošināt regulāru uh, dialogu ar valstīm, kas atrodas Āfrikas austrumos, tīpaši Āfrikas raks, kas ir cieši saistīta ar migrācijas plūsmām, tīpaši uz Eiropas Savienību. Un, protams, tas, kas notiek vidusjūras reģionā, ir cieši saistīts ar to, kas notiek šajā reģionā, tīpaši atceroties to, ka migrācijas plūsmā šī valsts tiek izmantot kā tranzīta valsts. Viena lieta, kas mums sagādā bažas, protams, ir cilvēktiesību ievērošana. Ministri ir pieņēmuši tekstu. Mēs visi skaidri saprotam, ka ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk, tā lai cilvēktirzniecība nekādā gadījumā netiktu pieļauta skaidrs, ka mēs šeit runājam par migrantu dzīvi, pat par viņu dzīvību, un mūsu mērķis līdz ar to ir panākt labu dialogu, tā lai visas četras jomas, kas ir iekļaujās, kas iekļaujas vispārējā pieeja, tiktu šeit iekļautas. Ir attīstība, starptautiskā aizsardzība un citas jomas. Vēlos teikt, ka šīs Šis paziņojums norāda arī uz to, ka cilvēku tiesības ir jāievēro arī ārpus Eiropas Savienības robežām, ja, piemēram, pastāv arī Ženēvas konvencija 1951. gada konvencija. Mums ir jāsaprot, e, kādu sadarbību mēs vēlamies panākt hartumas procesa ietveros, mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Es aicinu šobrīd Eiropas Savienību un tās dalību valstis iesaistīties šajā jaunajā procesā. Mēs varam atbalstīt hartumas procesu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī iniciatīva vainagotos panākumiem. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Paldies ministra kungam. Un tagad sirsnīgi aicinu komisijas vārdā komisāru Avramopolosa kungu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Godējumie deputāti. Šodien jūs likāt man braukt Uh, ceļot no ASV uz Grūziju, no Grūzijas uz Āfriku. Es ļoti ceru, uh, ka šis ceļojums uh, nebūs tikai ceļojums vien, bet arī tas, ka mēs varēsim runāt par svarīgiem jautājumiem. Šī debata ir saistīta ar vajadzību glābt cilvēku dzīvības tieši migrācijas ceļu izpratnē. Un šajā parlamentā es esmu dzirdējis vairāk kārtīgi aicinājums komisijai un dalībvalstī praktiski reaģēt uz eh, kritisko realitāti. Cilvēki tiek eh, tirgoti un migranti tiek eh, nelegāli pārvadāti. Un, lai panāktu mūsu mērķus, mums ir nepieciešams dialoga ietvers, ir nepieciešama iespēja īstenot konkrētas rīcības sadarbībā ar citām reģionu valstīm. Lūk, tā ir Āfrikas raga institīvas e, būtība. Tas ir politisks process, e, kas attiec uz migrāciju, ietverot sadarbību ar e, Āfrikas raga vidusjūras tranzītu valstīm un austrumu Āfrikas valstīm. Šeit ir jāsadarbojas gan ar izcelsmes valstīm, tranzītu valstīm un arī galamērķu valstīm. Um, migrācijas raga ceļš no Āfrikas uz Eiropu ir jāsaista šeit Džibūtī, Eritreju, Eģipti, Etiopiju, jāiesaist Keniju, Somāli, uh, Dienvidsudānu un Sudānu, kā arī Lībiju un Tunisiju. Eh, plašāk nekā politiskās deklarācijas ir jāsniedz arī atbalstu. Mēs darīsim valstīm, lai labāk varētu arī atbalstīt migrantus, kas atrodas eh, neaizsargātai situācijās. Eh, šeit ir jāstiprina arī tiesība aizsardzība lai varētu apkarot kontrabandistus, cilvēku tirgotājus efektīvākā veidā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka migrācijas plūsmas eh, ir saistīts ne tikai ar izaicinājumiem, tās dod arī iespējas gan izcelsmes valstīm, gan arī galamērķa valstīm. Un tāpēc es uzskatu, ka sadarbība ar citām partneru valstīm šajā procesā nebūtu jāaptur tikai cīnoties pret nelikumīgu migrāciju. Mums ir eh, jā, jānosprauž mūsu mērķi e, šī, šiem mērķiem ir jābūt ambicioziem, jāskatās uz migrācijas cēloņiem. Godājumie deputāti, jūs vairākas reizes esat aicinājuši uzsākt efektīvu sadarbību ar dažādām valstīm, gan izcelsmes valstīm, gan tranzīta valstīm. Tieši ar šādu nolūku Āfrikas e, ragā migrācijas ierosme ir viens no, viena no atbildēm uz šiem aicinājumiem saskaņā ar migrācijas un mobilitātes deklarāciju, ko pieņēma valstu vadītāja 4. ES Āfrikas samitā. Mums ir jācenš paplašināt dialogu, iekļaujot arī attīstības un legālās migrācijas iespējas, kā arī jācenšas nodrošināt efektīvu starptautisko aizsardzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Āfrikas raga migrācijas ierosme varētu mums palīdzēt labāk saprast vienam otru, kā arī identificēt eh, kopējos izaicinājumus, kas ir visā kontinentā. Mēs meklējam risinājumus, ko vēs atbildības gaisotne. Es zinu, ka daudzi šajā parlamentā uzdos jautājumu par to, kādā veidā cilvēktiesību dimensija ir integrēta šajā procesā, jo īpaši saistībā ar valstīm, uh, kur demokrātiskās vērtības netiek uh, augsti vērtēts. Es uh, gribētu uh, jums teikt, ka nu, cilvēktiesība aizsardzība ir augsta prioritāte ārējā dimensijā mūsu migrācijas politikā, un tas ir pilnībā atspoguļots šajā ietver dokumentā, un uz šī pamata mēs varam turpināt attīstīt šo procesu un nodrošināt, ka process tiek nepārtraukti pielāgots mūsu politiskiem mērķiem. Mūsu mērķi ir kopīgi, tie ir pilnībā pieņemti un ir arī brīvprātīgi. Vajadzētu ātri uzsākt praktiskas darbības un projekts, lai dialogs pārvērstos praksē, dotu konkrēts rezultāts pēc iespējas drīzāk. Jo īpaši svarīgs ir divas tēmas tie ir aizturētie migranti, uh, un šeit uh, mēs varētu izstrādāt reģionālas ietvars un stratēģijas, brīvprātīga repatriācija šeit ir svarīga. Un esmu priecīgs jums paziņot, ka finansējums 5 miljonu eiro apmērā ir jau atrasts Eiropas attīstības instrumentos. Otrkārt, nacionālo un reģionālo stratēģiju izstrādāšanu, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, jo īpaši cilvēktirzniecību. Mēs esam rezervējuši 750 tūkstošus eiro, lai finansētu šo rīcību. E, šobrīd tiek izstrādāti projekti, un šo projektu īstenošana sāksies nākamā gadā. Mēs gribētu skubināt mūsu partners Āfrikā izskatīt šos priekšlikumus. Mēs gribētu, lai viņi domātu par to, kā projekts realizēt um, praksē. Valsts ir izteikušas vēlēšanos uzņemties vadošo lomu, īstenojot dažādas iniciatīvas. Arī kolēģu savstarpējā apmaiņa ir svarīga. Līdz ar to caur šīm aktivitātēm šādu sadarbību tiks stiprināts saites un Eiropas risinājumi atzīmēt un īstenot. Nobeigumā mēs varam uzlabot esošo situāciju un es esmu pārliecināts, ka izveidojot ilgspējīgu dialogu, konkrēti uzlabojot sadarbību uz vietām, ir daļa no risinājuma. Uh, Mums ir jāsāk darboties tagad, un mums jārīkos visiem kopā, un tikai kopā rīkojoties, mēs kā Eiropas Savienība, eh, komisija, arī darbības dienas, arī dalībvalstis eh, izmanto šo unikālo iespēju. Komisija ļoti cer, ka parlaments šajā procesā sniegs savu politisko atbalstu. Paldies! Evharisto. Bardzo dziękuję panu komisarzowi za. Paldies komisārkungam Paldies eh, par eh, jūs stāstīto par komis, to, ko darīju, to, ko komisija ir paredzējusi darīt. Un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmā EPP grupas vārdā Mecels kundze pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Vēlētos um, uzteikt Hartums procesa sākšanos pirms pāris nedēļām, un šā procesa galvenais eh, nolūks ir pārtraukta migrantu plūsma no Afrikas ragu uz Eiropu. Šā procesa galvenais mērķis ir visām iesaistītajām valstīm uzsākt dialogu. Jo vairākas reizes esmu teikusi, un šodien vēlreiz atkārtošu, mums ir jābūt optimistiem, un vienīgais veids, kā mēs varam sakārtot eh, Eiropas migrācijas politiku ir holistisks risinājums, proti balstīties uz to, kas reāli darbosies un kas nē. Viens no būtiskākajiem momentiem ir nodrošināta ļoti laba sadarbība ar trešajām valstīm Āfrikā, īpaši ar izcelsmes valstīm un ar tranzītu valstīm. Mums ir nepieciešams sniegt atbalstu šīm valstīm, lai tās eh, varētu palīdzēt vislielākajām riska grupām un izvairīti apkarot kriminalitāti. Protams, kā pārāk daudz ir cerēt apkarot tos iemeslus, kāpēc cilvēki atstāja savu valsti. Tomēr tas ir svarīgi. Šis process ir ārkārtīgi svarīgs, un es ceru, ka tas mums palīdzēs palīdzēt cilvēku tirdzniecības upuriem. Uh, Arī imigrantu cilvēktiesībām ir jātiek nodrošinātām, un vēl jau vairāk tas attiecās uz eh, cilvēktirzniecības upuriem. Tāpēc ir tik svarīgi šim procesam atvēlēt pietiekams finanšu līdzeklus, lai nebūtu tā, ka visi labie nodomi atkal apstājas tikai un vienīgi vārdos. Šim procesam ir jāsniedz konkrēti rezultāti. Paldies! Paldies! Un... Paldies. Lielas paldies! Un mums ir zilā kartīte un veržījā kundze gribētu uzdot jums jautājumu, vai jums būtu iebildumi? Lūdzu, Veržijā kundze. Madame Metzela, je voudrais savoir si... Medzels kundze, vai jums ir zināma situācija Āfrikas raga valstīs, un nu, jūs zinat, kādu lomu šīs valstis spēlē cilvēku izniecībā tieši šajā reģionā? Atpēc, paņi, pasauli iva madam vergiat mhux talli naf is-sitwazzjoni f'dawk il-pajjiżi imma jiena Jā, Verġan kundze, es zinu kāda ir situācija Afrikas raga valstīs. Es pati nāku no valsts, kurā nonāk ļoti daudz Afrikas raga nelegālo bērģu. Manā valstī ies, ie, ierodas ļoti daudz imigrantu, kuri vēlas eh, iegūt politisko patvērumu un bēgļu statusu. Tāpēc mums ir jā, jācīnās pret uh, cilvēku tirzniecību. Paldies, un tagad lūdzu S&D grupas vārdā Birgita Zippele. Jums ir divas minūtes. Lielas paldies! Mums ir ļoti svarīgi ķerties pie problēmas saknes, un Hartumas process mums piedāvā iespēju risināt daudz jautājumus, kas līdz šim netika risināti. Atceramies ka ir nepieciešams cīnīties uh, pret uh, cilvēku tirgotājiem un tiem, kuri uh, nodarbojas nelegālu tirzniecību. Tas ir ļoti svarīgi. Pēdējā prioritāte, kas šobrīd ir uh, iekļauta, ir saistīta ar uh, uzturēšanās centriem. Vācijas premjerministrs sācis šos centrus saukt nevis par bēgļu centriem, bet par uh, Uh, centriem, kur cilvēki tiek uh, laipni lūgti. Nu, tad sanāk tā, ka tur būtu nepieciešams nodrošināt iespēja uzsākt uh, procesu, lai iegūtu bēgļa statusu, bet ko īsti tas nozīmē, kas ir piekļuve, kāda ir pieejamība. Tad sanāk tā, ka tā būs pati tranzītu valsts, kurai jānodrošina bēgļu status. Kādi tad būs tie standarti? vai tas reāli gala galā uh, nenozīmē vienkārši to, ka mēs pabīdīsim problēmu no Eiropas uh, prom. Protams, ir jābūt ceļiem, kā kāds varētu nokļūt Eiropā, bet nekādā gadījumā mēs ne, ne, nedrīkstam ierobežot individuālas tiesības pieprasīt bēgļu statusu, un mēs nevaram vienkārši atpirkties. Tāpēc arī projektiem, kas šeit iekļaujami šajā procesā, šie projekti ļoti kritiski jāvērtē. Un, protams, šeit ir aspekti, par kuriem mēs esam eh, ļoti pozitīvi uh, ieinteresēti, bet ir svarīgi, lai visi piedalītos. Un vēl viena lieta, kāda Hartūnas procesā īsti ir komisijas loma. Sanāk tā, ka no budžeta tiks finansēts viss, un tad kā Eiropas parlaments tiks informēts un varēs piedalīties. Jūs redzat, ka jautājumi ir ļoti daudz. Uh, un es ceru, ka komisija un padomu varēs vismaz uz daļu no šiem jautājumiem atbildēt. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad lūdzu Libe grupas vārdā Sisīlija Vikstrāma, jums ir divas minūtes. Činkuja Barsa. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arvien vairāk migrantu ierodas Eiropā, lai veidot sev pilnvērtīgu dzīvi Daudz bēg no kara plosītām teritorijām un izsekošanas, un tā kā Eiropā likumīgi iekļūt gandrīz nav iespējams, lai pieprasītu bēgļu status, tad lielākajai daļai šo bēgļu tiešām nav citas iespējas, kā pilnībā būt atkarīgiem no šausminošiem cilvēkiem, kuri nodarbojās ar cilvēku tirzniecību un doties dzīvībai bīstamā ceļojumā uz Eiropu. Tikai šogad vien gandrīz 5000 um, bēgļu ir noslīguši vidusjūrā, un tas ir tas, ko mēs zinām. Šobrīd mēs vidusjūru varam uzskatīt par milzīgu kapu cilvēkiem, kuriem nav vārda, sejas un nākotnes. Viņu vienīgā cerība bija glābt savu un bērnu dzīvību un nodrošināt visiem dzīvi, dzīvi mierā. Šobrīd eh, Itālijas prezidentūra ir uzsākusi tā saucamo Hartumas procesu. Šajā procesā tiek iesaistīta Eiropas Savienība un Āfrikas raga valstis, un eh, nolūks ir pamudināt šos bēgļus eh, nedoties uz Lībiju un nedoties uz Eiropu. Protams, ka ir nepieciešams politiskas iniciatīvas, un tomēr neviena valsts nevar ar šo problēmu cīnīties pašas spēkiem. Tas vienkārši nav iespējams. Nedomāju, ka mums vajadzētu arī sev iestāstīt, ka tie Āfrikas režīmi, kuri pret saviem iedzīvotājiem izturās tik šausmīgi, ka iedzīvotāji no tiem ir spiesti spēkt, ka tie sadarbosies ar Eiropu. Nekad! Eritreja, Somālija, vesela virkne valstu nekad nesadarbosies ar Eiropu. Uh, Šodien šajās valstīs tūkstošiem cilvēku e, sēž cietumos un viņiem pat netiek piedāvāta tiesvedība. Vai tiešām ar šādām valstīm mums ir jāsadarbojās? Prieksēdētāja kungs, es uzskatu, ka mums nevajag sadarboties ar šīm valstīm, bet gan izmeklēt to, kas tajās notiek, un komisija ir jābūt skaidram, ko tad tā īsti grib pati no sevis. Mēs nedrīkstam uzticēties diktatūrām un diktatūriem, un nedomāju, ka diktatūras varēs rast risinājumu risinājumu mūsu migrācijas problēmām - piedošanu. Tak, to po švedsku znači džinkuję. Paldies, zviedriski eh, teica priekšsarētājs. Kārvera kungs, gribētu jums uzdot jautājumu, zilās kartītes jautājumu, vai jūs varat pieņemt? Lūdzu. Thank you, colleague, for... Paldies, kolēģi! Paldies, kā uh, akceptējāt manu jautājumu. Es vēlētos vēlreiz mazliet pajautāt par diktatūrām. Mēs jau šogad maijā uh, runājām par Etiopijas šausminošo diktatūru. Un man gestu bijušais uh, Etiopijas prezidents šobrīd dzīvo politiskā luksusā, un viņš ir pieprasījis Zimbabvē politisko patvērumu. Vai jūs pievienotos man, ja e, es e, vēlētu, ja mēs vēlētos pieprasīt šā bijušā prezidenta izdošanu Etiopijai, kur, protams, viņam tiks piespriezt sots par genocīdu īstenošanu? Lūdzu, Vīkstrēms kundzei, jūsu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Ko mums šobrīd vajadzētu nodrošināt? Panākt to, lai diktatori nekad mums neko nediktētu. Mēs, Eiropa, demokrātija, Eiropas Savienība, viņus klausām. Atcerēsimies, ka tie ir mūsu iedzīvotāji. Piemēram, Dāvids Īzaks, kurš uh, pāri par 4000 dienām Eritrejā atrodas cietumā. Viņš atrodas cietumā vienā no šausminošāko diktatorisko režīmu ķepās. Vai mums būtu jāuztur, jāuzticās diktatoriem, lai viņi glābi cilvēku dzīvības? Kolēģi, es neticu, ka viņi jau ko ir spējīgi glābt. Tā ir mūsu atbildība, un mēs nekad to nevaram uzgrūst uz to pleciem, kuri īsteno diktatūras. Man patīk Hartūmas procesa ideja, un tomēr es domāju, ka šis process izgāzīsies pat vēl nesācies, jo mēs esam uz nepareizā ceļa. Mēs jau nevaram būt divmēlīgi. Mums ir jārunā skaidrā valodā cilvēktiesības, demokrātija, brīvības. Viss. Lielas paldies deputāts kundzei. Un tagad lūdzu GNGL grupas vārdā Varžajā kundze, viena minūte ir jūsu rīcībā. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Kartūns uh, process ir ar vienīgo mērķi normalizēt Eiropas Savienības sadarbību un attiecības ar Āfrikas raga valstīm. Tas ir ļoti vienkārši Un šeit ir attiecīgas diktatūras, kur cilvēktiesības netiek iz, ievērots. Un Itālijas prezidentūra ir atbalstījusi arī treis plānu, uzskatot, ka šeit ir, šai valstī ir atslēgas loma situācijas normalizācijā. Uh, Komisāra kungs pēc eh, politiskām debatēm ar izcelsmes valstīm, ko padomu nonāca pie mm, tā paša risinājuma. Un jūs teicāt, ka ja ir problēma procesā, tad to var mainīt. Šeit ir problēma arī savas valstīm, ar tranzīta valstīm un. Nu, un strādājot, ir jāaptur šī mm, E, plūsma, kādu dialogu tad mēs varētu ar šīm valstīm veidot, kādu, e, kādu mēs varētu starptautisko leģitimitāti viņiem piešķirt. Šeit ir ieinteresētās puses visas satiksmes procesā. Ko jūs varētu teikt e, no cilvēktiesību viedokļa? Kā jūs varētu mums teikt, ka jūs tādā veidā gatavoties izglābt šos cilvēkus? Paldies!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 Šķiet, e, ka tā būs ļoti interesanta tikšanās Romā. Ēģipte, Etiopija, Eritreja, Sudāna, Dienvidu Sudāna. Kāpēc Lībija nav iekļaut šajā lieliskajā sarakstā? Iespējams, tāpēc, ka mēs e, nezinām, ko tad vēl mēs varētu uzaicināt no Lībijas, ko tad mēs uzaicinātu no Lībijas, kas pārstāvētu viņu valdību. Es atceros, ka pirms pāris gadiem mēs eh, parlamentā klausījāmies, kā Itālijas valdība sadarbojas ar Lībijas valdību, lai Lībija savus eh, nelegālos imigrantus paturētu pie sevis. Un toreiz komisāra Malmstrēma, Malmstrēma devās uz Lībiju, lai nodrošinātu, ka 350 eh, eritriešu tiktu nosūtīti uz Lībiju no Eiropas Savienības un nevis uz Eritreju, kur viņus nogalinātu uzreiz. Tātad, eh, ja mēs šeit runājam par to, lai imigranti vispār nekļūtu par migrantiem un neatstātu šā, savas valstis, tad eh, ko mēs varētu darīt? Mēs šā jautājuma risināšanai atvēlam tik ļoti daudz attīstības palīdzības naudas, ka es pat nezinu, ko vēl mēs varētu darīt. Hartums process. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir jānoraida, un eh, tas, ka Eiropa vienkārši nosūta savus migrantus atpakaļ, sakot, ka tas ir kaut kas cits, manuprāt, tas nedarbojas prieksēdētājs. Paldies, un tagad EFDD grupas vārdā Kārverkungs lūdzu divi ar pus minūtes. Paldies. Mēs eh, gribētu palīdzēt izmirušiem cilvēkiem izbēgt no konflikta, bet jebkurā šādā palīdzības gadījumā ir jādomā par praktisko iznākumu, lai tas atbilstu visu interesēm. Nevajadzētu eh, veicināt situācijas pasliktināšanos. Mums ir jādomā par migrācijas cēloņiem Ja mēs gribēt, gribam atturēt cilvēks no vēlēšanās šķēršot vidusjūru mazās laivās, un, bet tas mums neizdodas. Ja mums nepatīk šī brīvā kustība, Uh, tagad Eiropas Savienība strādā pie bēgļu politikas. 4,3 miljoni ir iekšēji pārvietoto personu Somālijā, Dienvidu Sudānā, Eritrejā, Ugandā, Kenijā. Un Eh, iespiežoties bēgļu eh, politikās, mums jādomā par to, kāds ietekmēs arī citas eh, Āfrikas politikas no Eiropas Savienības puses. Kādā veidā tas palīdzēs lauksaimniecības politikā? Te būs atkal Britu naudas, nodokļu maksotāju naudas tērēšana, bet arī tur Āfrikas valstīs pieaugs nabadzība un bezdarbs. Runājot par zivsaimniecību, tā jau pilnībā ir iznīcināta pie Somālijas krastiem, vai tagad atkal jauna programmas, kas atkal spiedīšos cilvēkus trūkumā jomām. Tad jautājums par izniecību. Kāpēc mēs e, e, neizbeidzam likt e, šīs augstās barjeras? Kāpēc mēs negribam tā, lai, lai visi iegūtu no ekonomiskās aktivitātes, lai pārtiks cenas būtu zemākas? Eiropas Savienība ir izraisījusi trūkumu un ļaunumu Āfrikas raga valstīm. Mums ir tomēr jāapcer šis barjeras, ko likusi Eiropas Savienība. Mums jārunā ir par migrācijas pamatcēloņiem. Un tad ir jautājums, kāpēc starptautiskā sabiedrība joprojām turpina pretoties Somālijas zemju atzīšanai. Tagad viss, kas ir Āfrikas ragam vajadzīgs, ir draudzīgs valsts, kas spēj saviem pilsoņiem uh, rādīt ceļu plašākā pasaulē tikai um, ja mēs atzīsim Somālijas uh, zemes, val, tad mēs varētu normalizēt situāciju. Un eh, es aicinu dot cerību Āfrikas ragam, lai viņi paši var palīdzēt sev. Paldies! Un tālāk zina Dīnos kungs. Lūdzu, vienu minūti. Κύριε Πρόεδρε, 200.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι... 200 tūkstoši cilvēku pārsvarā jaunieši ir mm, migrējuši atstājot savas valstis. Pēdējo gadu laikā pārsvarā tie ir ekonomiskie migranti, bezdarbnieki, bez mājokļa un, un vai trūkumā dzīvojuši bet eh, tā nav Sudāna, tā nav Āfrikas valsts, tā ir Grieķija, kur tas notiek, tā ir Eiropas Savienības dalība valsts. Diemžēl tur ir ļoti daudz līdzības ar tām valstīm, par kurām palīdz, par kur palīdzības sniegšanu mēs runājam tagad. 200 tūkstoši Grieķu atstājuši savas mājas dēļ krīzes, tie ir jauni zinātnieki, augsti inteliģenti cilvēki, kas ļoti gribētu atrast darbu, bet nav spējīgi, tāpēc brauc prom. Šeit eh, Eh, protams, ir skaidrs, ka šī migrācija no Āfrikas uz Eiropu ir liela problēma, bet eh, mēs Grieķijā cenšamies paši to risināt, bet Eiropas komisija ir pret, viņi grib piespiest mums ņemt, pieņemt pie sevīm nelegālos imigrantus, kā rakstīts Dublin 2 regulā. Tas ir smieklīgi Eiropas Savienībai finansēt šādas pro programmas kad Eiropas Savienība nav ieinteresēta atrisināt iekšējās migrācijas jautājumu. Uh, šīs migrācijas plūsmas eh, norāda, ka eh, Ziemeļvalstis eh, nosoda Dienvidvalsts. Paldies! Paldies! Un nākamais Leners kungs. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs! tiešām mums ir kaut kas jādara imigrācijas sakārtošanai un tās strukturēšanai. Un kā jau šeit izskanēja, mums ir nepieciešama holistiska pieeja. Ko tas nozīmē? Ir nepieciešama labāka integrācija starp iekšlietu un ārlietu jautājumiem. Uh, Vēlētos uzteikt komisijas teikto, proti ir jāparaugās ārpus Eiropas robežām sadarbības partners meklējot, bet runājot par patreizējo situāciju. Piemēram, Āfrikas eh, raga valstis, tās valstis, par kurām mēs runājam Hartums procesā. Šajās valstīs, eh, šīm valstīm nepiedara Lībija, jo Lībija savukārt ir citu projektu sastāvdaļa. Jā, Lībija tiešām ir pēdējais Āfrikas punkts, no kura cilvēki uzsāka savu bīstamo ceļu pāri vidusjūrai. Varbūt, ka mums vajadzētu vairāk parunāt par Lībijas iesaisti šajā procesā. Lībijai vajadzētu būt Hartums procesā, ne? Prieksēdētājs, paldies! Franžulica, divas minūtes lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Katru gadu mēs dzirdam par konfliktiem, par cilvēktiesību pārkāpumiem, katastrofām, šausmām, kas miljoniem cilvēku liek atstāt savus mājas Āfrikas ragā. Viņi dodas bīstamā ceļā cauri veselai virknei Āfrikas valstu, lai pēc tam dotos vēl bīstamākā ceļā šķērsojot vidusjūru. Bet eh, šo cilvēku šo cilvēku vēlmes izmanto kriminālie elementi. Un ierodoties Eiropā, bieži vien šos nelegālos ieceļotājus sagaida rasisms un iztumšana. Ja mēs sakārtosim mūsu migrācijas politiku, mēs uzlabosim miljoniem iedzīvotāju, miljoniem migrantu dzīvi Eiropā. Mums ir jādara viss, lai mūsu attīstības politika tiešām piestrādātu pie migrācijas sakārtošanas. Tas palīdzēs kā valstīm, tā reģioniem, tā konkrētiem iedzīvotājiem. Un valstīm vajadzētu izveidot tādu pārvaldības formu, kas eh, ļautu pašiem iedzīvotājiem izvēlēties eh, doties strādāt un dzīvot citur vai nē. Es uzskatu, ka migrācija var nest pozitīvu piedevumu pienesumu tajās valstīs, kurās tie ierodas, gan tirzniecībai, gan arī citās jomās. Un, piemēram, jaunieši bieži vien vēlas doties uz citām valstīm, iegūt citas zināšanas, drusku savādāku skatījumu. Tas var palīdzēt viņu nākotnē. Varbūt šobrīd sakārtosim paši savas domas ko tad mēs saprotam ar migrāciju un ko mēs eh, saprotam ar attīstības palīdzību. Varbūt, ka migrācija patiesībā ir risinājuma sastāvdaļa un nevis mūsu problēma. Pagājušajā piekdienā padomu pieņēma lēmumu par eh, to, kā mēģināt sakārtot migrāciju. Jautājums ir par to, ko darīs komisija. Paldies! E, jums vēlas uzdot vairākus zilās e, karteņas jautājumus. Karver kungs un Spinelli kungs. Atbildēsiet uz šiem jautājumiem. Spinelli kundze pirmā. E, prieksēdētāja kungs, jā, tātad es esmu šeit, šeit, šeit. Dārgais kolēģi, jā, es jums pilnībā piekrītu, ka mums šī problēma ir jāsāk risināt tās saknē, bet mans jautājums ir savādākas dabas. Jūs teicāt, ka mums ir jāatbalsta, nē, jāsadarbojās ar to valstu valdībām, no kurām migranti ierodās. Mans jautājums ir visai konkrēts. Vai jūs izprotat, par kādām valstīm mēs runājat? runājam. Vai jūs zinat, kas šajās valstīs notiek? Karš, bats. Nav jau tā, ka migranti ierodās Eiropā vienkārši tāpēc, ka viņiem nav ko darīt. Nē, ja viņi nedosies prom no savas valsts, viņi vienkārši ies bojā. Jā, es zinu to ļoti labi, atbild, atbild runātājs. Kā jūs ziniet, Eiropas Savienība ir paredzējusi veselu virkni programmu šīm valstīm, un visās šajās programmās ir paredzētas prasības, tātad prasības, kuras Eiropas Savienība izvirza šo valstu valdībām, ko tām vajadzētu darīt, kā sakārtot, kā iestāties un nodrošināt cilvēktiesības un demokrātiskos principus, ja iespējams pieturēties pie tirgus ekonomikas principiem. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm, lai tās šo valstu valdībām, lai tās saviem iedzīvotājiem varētu nodrošināt pieklājīgus dzīves apstākļus. Prieksēdētājs, paldies! Tagad eh, Korsku, Kornerkungs. Paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies, ka jūs izvēlējāties atbildēt uz manu jautājumu. Vai jūs e, piekrītat, ka Somālijai ir jābūt neatkarīgai un starptautiski atzītai valstī? Ja jūs man nepiekrītat, ka tai tādai ir jābūt, tad e, Varbūt, ka ja mēs šo valsti apstiprinātu, tad Dienvidu Sudānai arī būtu vieglāk dzīve. Tā tad eh, starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu atzīt Somalilandi vai nē? Prošu vārdzu. Uh, patiesībā tas nav mūsu šā brīža tēmas jautājums. Jūs ziniet, ka visas valstis atbalsta Somāliju. Somālija ir starptautiski atzīta valsts kā neatkarīga, bet uh, mēs šodien runājam par citiem jautājumiem. Mm, e, Tagad uh, eh, Marija de Sarnes kundze, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Es domāju, ka mums tiešām ir nepieciešams virzīt šo jautājumu Eiropā. Mums ir nepieciešama tiešām patiesa kopīga migrācijas politika, lai to mēs risinātu Eiropas līmenī, lai tas nebūtu pēc ieskatiem risināts valstu līmenī. Runājot par šo politiku, tiešām šeit ir nepieciešama patiesa partnerība ar, ar Āfrikas valstīm. Mums jau ir kontakti, visi jau to runājam, un šiem kontaktiem ir ļoti būtiska nozīme ar visiem. Bet eh, šīm partnerībām ir jābūt tādām ļoti būtiskām partnerībām Āfrikas valstīs, un noteikti sadarbības formā ir jārunā arī par um, cilvēktiesībām, tas ir skaidrs, eh, jāatbalsta ir ekonomiskā attīstība, tomēr tas būtu jādara arī struktūrāli lai netiktu ievesti e, produkti, kas ir dotēti no Eiropas Savienības, kas pēc tam e, attiecīgi konkurē ar vietējo ražošanu. Šeit nepieciešams būtiskas reformas, un mums ir jāturpina sniegt palīdzību, jācīnās pret cilvēktiesībām, pret cilvēktiesniecību un jāveic arī patvērumtiesību reformu. Tas ir skaidrs, ka atsevišķās valstīs tas izraisa tādu spiedienu, tomēr mums. Uh, Mums eh, tas ir mērķis un nevajadzētu risināt šo jautājumu tikai caur vēstniecībām attiecīgā izcelsmes valstīm. Tāpēc mums ir jā, jārealizē šīs um, patvēruma tiesības, jāizstrādā migrācijas politika un jāuzrauga robežas. Merci beaucoup. Paldies. Tālāk Barbara Spinelli, viena minūte. Mēs šeit runājam daudzu asociāciju vārdā, kas ir pret hartums procesu. Un um, arī norāda uz problēmām, kas šeit izraisīsies. Mēs negribam, lai būtu vienošanās ar Eritrejas valdību, kas ir diktatūra valdība. 31% no visiem bēgļiem ir nākuši tieši Itālijā no šīm valstīm. Mēs uh, cenšāmies uh, demokrāt demokrātiju šeit eksportēt, šeit ir migranti koncentrācijas e, nometnēs Hartumas process, ko apraksta prezidentūra. Tas ir tāds tā kā milzīgs solis uz priekšu, tas ir tā kā lēciens uz jaunu vienošanos ar tranzītu valstīm. Un mēs um, šeit eksternalizējam tiesības uz patvērumu, tās ir tiesības, kas nav garantētas šajās valstīs, jebkurā gadījumā mēs arī um, nevaram tādā veidā ļoti restriktīvi interpretēt Ženēvas konvenciju. Paldies! Un tālāk Ferāras kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Hatums process eh, ir saistīts ar ļoti lielu liekulības piedevu. Šeit ir tāda sadarbība, kas tiek piedāvāta ar tādām ļoti trauslām struktūrvienībām, kur tiek piedāvāts kontrolēt migrantu plūsmas. Uh, Šeit ir jāsaka daudz iebildes no cilvēktiesību viedokļa, tomēr no otras puses jūs gribat salīdzināt eh, šo kriminālu bandu darbību, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību, un no otras puses mēs gribam iesaistīties, esam gatavi iesaistīties sadarbībā ar mm, dažādiem diktoru režīmiem. Uh, E, de, piemēram, de facto šāds e, diktatūras režīms ir Eritrejā, un e, tur ir ļoti daudz arī politisko ieslodzīto. Sudānas gadījumā ir ļoti daudz genocīda gadījumu un tā tālāk, un tad ir valdības kā Etiopija, Eģipte un Somālija varbūt tie nav tie labākie piemēri, kur mēs varētu raudzīties kā cilvēku tiesību īstenošanu. Viņi nestrādā saskaņā ar 51. gada Ženēvas konvenciju, bet viņi uh, grib uh, sniegt uh, un risināt šo jautājumu, ievērot konvencijas normas. Lībijā ir ļoti daudz migrantu, cilvēki cenšas nokļūt Eiropā. Viņi pat nepiedalījās Romas konferencē novembrī, kur tika parakstīta kopējā Hartums procesa deklarācija lai strādātu pie nometnēm ārpus Eiropas Savienības, bēg nometnēm principā, jo īpaši tajās teritorijās, kur ir nopietni konflikti, kur ir krīze, nestabilitāte. Un tas visu, lai novērstu cilvēku braukšanu uz Eiropu. Tā ir daļa no Kadafi Berlusconi līguma, Mums ir šeit eh, milzīga humanitārā katastrofa šajās valstīs, un tāda veida nometnes tiks pārvērsts par geto. Mums ir jāfokusējas uz globālu pieeju, tas ir kaut kas tāds, eh, kam būtu jāgarantē tiesiskuma aspekti, kā arī tiesības uz patvērumu, jo īpaši pašām neaizsargātajām grupām, jo īpaši mazgadīgiem. Paldies! Deputā Frank. Uh... Un tagad lūdzu Angela kungs. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Volevo cominciare per dire alla signora. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos turpināt uh, to, ko jau komentēja Spinelli kundze. Kad mēs runājam par visiem tiem cilvēkiem, kas no Āfrikas raga dodas prom, eh, īstenībā viņi dodas prom no cietuma. Somālijā savukārt problēma ir tāda, ka tur trūkst valsts. Oficiāli, protams, tur kaut kas ir. Somālijai vienkārši tur vairs nekā nav. Un es tiešām domāju, ka mums ir kaut kas jādara Somālijas labā, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Un kā ir, tā ir vienā no retēm teritorijām visā reģionā, uh, kura ir ne tikai demokrātiski veidotu, bet varbūt tā būtu iespēja nodrošināt patvērumu daudziem cilvēkiem, kuriem nav kur citur doties, un tas varētu būt veids, kā mēs varam palīdzēt. Vēlos teikt komisāram, mēs esam šo procesu, procesu nosaukumu pārņēmuši no Afrikas eh, Savienības eh, procesu nosaukuma. Manuprāt, mums ir jācenšas e, turpināt e, strādāt pie tām iniciatīvām, ko uzsāka Āfrikas Savienība. Pat arī tādos gadījumos mums ir jārunā ar diktatūrām. Jā, tas nav patīkami, protams, bet varbūt ir atsevišķi brīži, ir atsevišķi situācijas, kad tas ir jādara, jo mērķis ir tā vērts. Paldies Un tagad lūdzu Anna Gomeša, jums ir trīs minūtes. Paldies! Mēs nevaram taču gaidīt, kā diktatūras turpinās darbu, turpinās vajāt savu tautu un tai pašā laikā smuki parakstīs līgumu ar mums. Sanāk tā, ka mēs atbalstītu noziedzniekus Eritrejā, Sudānā, tos noziedzniekus, kas ir pie varas kas vēršas pret saviem iedzīvotājiem. Un šie cilvēki panāk to, ka bēgļi būs arvien vairāk, migrantu būs arvien vairāk, tāpēc, ka tūkstošiem cilvēku, protams, vēlas izkļūt no nabadzības un no traģiskiem apstākļiem savā valstī. Tāpēc arī, ja Eiropas Savienība vēlas kaut ko darīt lietas labā, tad ir ļoti svarīgi palīdzēt šiem cilvēkiem izkļūt no uh, diktatūras uh, varas, nevis uh, palīdzēt diktatūram turpināt pastāvēt, dodot papildu naudu. Manuprāt, tas ir jāatcerās. Un tad, manuprāt, tas būs lielāks, lielāka neveiksme nekā tas, kas bija ar Katafi Kongu. Eiropas Savienība runā šobrīd par mieru Izrēlā un tā tālāk, un kā mēs varam risināt bēgļu procesu, bēgļu problēmas. Situācija Lībijā arī, arī šī ir milzīga tranzīta valsts bēgļiem, kas dodas no Āfrikas raga. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Bilbaro Barandika, jūsu rīcībā ir trīs minūtes. Paldies, priekšstādātāji! Eiropas uzņēmumi un institūcijas, kas runā šobrīd par Hartumas procesu, īstenībā varam teikt, ka mēs vēl esam diezgan tālu līdz situācijai, kuru mēs vēlamies sasniegt. Es ceru, ka sanāksme Romā 28. novembrī tiešām ir palīdzējusi komisijai un palīdzējusi risināt jautājumus, kas ir saistīti ar ko, mūsu kopīgo ne, procesu migrācijas jomā. 28 valstis piedalījās, arī Āfrikas valstis piedalījās un tika runāts par sadarbību, par mieru. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam šo situāciju risināt. Mukwebe kungs Saharova balvas laureāts, viņš teica, kāpēc vispār tāda situācija rodas, kāpēc tik daudzi bēg no savām mājām. Daudzos gadījumos tas ir karš. Un tas vienkārši ir saistīts ar to, ka diktatori ir uzsākuši karu pret saviem iedzīvotājiem. Varbūt daži saka, ka, nu, varbūt mēs uh, kontrolējam kādus no šiem tirāniem, no šiem diktatoriem. Varbūt mēs varētu uzrakstīt tādu sarakstu ar cilvēkiem, kuri no diktatūras gūst labumu. Manuprāt, tas ir vienkārši kauns. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies arī. Paldies, ka jūs arī paskaidrojat daudz aspektus par diktatoriem. Un tagad lūdzu Bjorka kundzi, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs uh, esam piešķīruši resursus, lai Eiropu izveidot par cietoksni, un tagad mēs esam piešķīruši resursus, lai vēl šim cietoksnim apkārt izveidotu grāvi. Vai tiešām attīstības palīdzības naudai ir jātiek izmantotai šādi? Mūsu galvenais mērķis ir tātad kontrolēt bēgļu plūsmu, uh, bet eh, ja mums būtu pavisam cits izējas punkts, proti palielināt izdzīvošanas iespējas visiem tiem cilvēkiem, kuri mēģina aizbēgt no kariem un šausmām, Tad es domāju, ka šī iniciatīva izskatītos pavisam savādāk. Man ir apnicis klausīties labējo kolēģi teikto visu laiku, ka tas viņiem ir izdevīgi, visu laiku it kā izvirzīt citus mērķus svarīgākus par cilvēktiesībām. Iespējams, eh, ka mēs vēlamies eh, šo migrantu plūsmu kontrolēt, bet mēs nedrīkstam vairāk eh, bārstīties ar iniciatīvām. Nē, mums ir jāpalīdz cilvēkiem izdzīvot. Tak, atras pa... Paldies, un tagad lūdzu Marijana Petira. Jums ir trīs minūtes. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Gandrīz 40 tūkstoši migrantu, bēgļu, citādi status ieguvēju ieradās Eiropā 13. gadā. Un eh, pār par 3, tūk, kā jau šeit izskanēja, šogad vien pār par 3 tūkstošiem ir noslīguši vidusjūrā. Vēl bez tām 2004. gads ir eh, kļuvis par to gadu, kad eh, liela daļa migrantu ir gājuši bojā pie Eiropas Savienības robežām, vai nu nosalstot, vai nomirstot badanāvēm, noslīkstot un citādi. Tiešām ceru, ka šis eh, hartums process veicinās dialogu un efektīvāku sadarbību starp Eiropas Savienību un Āfriku, lai tiešām mēs varētu saknē cīnīties pret cilvēku tirgotājiem. Jo Kāpēc tad cilvēki dodas šajā bīstamajā ceļā? Tāpēc, ka viņi tāpat aiziet bojā savās valstīs. Mēs jau nevaram visu laiku tikai atvēlēt naudu un domāt, ka, nauda, ka problēma atrisināsies pati no sevis. Mēs mēģinam nomazgāt savu sirdsapziņu, Tikai tāpēc mēģinam nomazgāt to tik vēlu, ka mēs laicīgi nedarījām to, kas mums bija jādara jau sen. Visi cilvēki ir vienlīdz vērtīgu, un par to jau arī pāvests pirms trīs nedēļām uzkalot, uz, uh, uzstājoties parlamentā runāja. Šobrīd Eiropa ir kļuvusi par savu veidu cietoksni, kurai apkārt ir kapi. Kā mēs to varētu atrisināt? Protams, ka mēs uh, varam aizsāvēt savu identitāti, mums ir jāiestājas vispirmām kārtām par Eiropas iedzīvotāju tiesībām. Uh, Bet, godātie kolēģi, mums ir jādara viss nepieciešamās, lai īstenot tādus noteikumus, lai mēs cīnītos ar iemesliem un nevis tikai ar sakām, kā vienmēr. Prieksēdētājs. Vai jūs uzklausīsiet? Nākamā ir e, Kienga. Uh, signor Presidente, l'enorme flusso di migranti di fronte al. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Milzīgā bēgļu plūsma, kas šobrīd traucas uz Eiropu, uh, Lai ar to tiktu garām galā, mums ir jācīnās pret uh, milzīgo mašinēriju, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību. Ja mēs apkarosim šo problēmu saknē, tikai tad mums izdosies rast ilgtspējīgu risinājumu. Mēs nevaram atstāt uh, vidusjūras valsts ar šo problēmu vienas pašas, bet tam ir nepieciešama politiska, saistoša apņemšanās Eiropas līmenī Šobrīd jau vidusjūra tiek saukta par eh, nāves karavānu jūru. Mums ir jāiestājās par cilvēktiesību īstenošanu šo bēgļu izcelsmes valstīs. Šeit jau runa gāja par holistisku pieeju. Tāpēc eh, es tomēr ļoti atturīgi izturos pret Hartums procesu un pret to, kā mēs veidosim Eiropā bēgļu nometas vai mēs vēlamies tās veidot kā aizturēšanas centrus vai bēgļu centrus. Protams, kā patvērumu meklēšanas procesam ir jābūt īstenotam saskaņā ar cilvēktiesībām un saskaņā ar starptautiskajām konvencijām. Redzēsim, pie kā šis process novedīs. Piemēram, Itālija ir vienpusē vienojusies ar Lībiju, lai cilvēku tiesību pārkāpumi šajā valstī pamazām, pamazām tikt apkaroti. Paldies! Uh, Paldies! Lopes Akilār. Lūdzu, Lopes Akilār kungs. Paldies priekšsarētāji. Komisāra kungs. Hartumas process. Tik tiešām runā par ļoti nopietnām lietām kā lampadozas situācija, piemēram, kur bija tūkstošiem dzīvības zaudētas. Šeit mēs runājām par nopietnu dialogu ar valstīm, no kurām nāk bēgļi, kas, kas ir tranzīta valsts un arī uz valstīm, kur bēgļi parasti nonāk. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka mēs runājam par daudz plašāku reģionu, par Eritreju, par Somāliju, ne tikai par Āfrikas ragu atceramies, ka šajās valstīs nav cilvēktiesība garantijas, nav attiecīgas pārvaldes. Tāpēc, kad mēs cenšamies izveidot šāda veida sadarbību, tad ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai ievērot savus standartus, savus uh, principus. Protams, ir jāizvērās no cilvēku tirzniecības, no nelegālas tirzniecības, no uh, tā, lai tiku, tiktu pārkāpti citi noteikumi, bet atceramies, ka katru reizi, kad mēs investējam kaut ko, lai varētu šo situāciju labot, tad ir ļoti svarīgi spērt soļus uz priekšu, lai visneaizsargātāko personu tiesības tiktu uh, ņemtas vērā - sievietes, bērni. Mēs atkal un atkal esam runājuši par šo cilvēku tiesībām. Tagad lūdzu Revoldalons. Kundz, pusotra minūte. Priekšsēdētāji, komisāri, kungs, kolēģi. Eiropas politika globāla un saliedēta tā liek veidot dialogu ar izcelsmes un tranzītu valstīm. Hartums, hartums um, process ir attav šajā procesā. Uh, Šeit ir vēlēšanās cīnīties pret nelikumīgo migrāciju un arī meklēt iemeslus migrācijai, bet ir jābūt uzmanīgiem, ka šis teksts neveido jauns barjeras migrācijai. Visas valstis, kas piedalās šajā procesā, meklē labākus risinājumus, prasa prasīt e, patvērumu. Tas joprojām ir labākais risinājums, kā risināt traģēdiju vidusjūrā. E, Nākamie Hartums dialogi, dialoga par momenti ir jāvirza uz priekšu, nevajadzētu ierobežoties ar nolūku deklarācijām, ir jādomā par konkrētiem pasākumiem, cienot imigrantu un patvērumu meklētāju fundamentālās tiesības Tāpēc Hartūmas procesam ir jābūt uz brīvprātīgas bāzes, nevajadzētu radīt nekādas starptautiskas tiesības, ir jādod konkrēti rezultāti un jānodrošina migrantu aizsardzība un viņu pamatiesību ievērošana. Paldies! Merci, madame. Paldies, deputāts kundzei! Tālāk mums ir brīvais mikrofons. Divi deputāti ir pieteikušies, un pirmais kungs ir Mārijas kungs no EKR. Komisār kungs, ja mēs gribam ierobežot uh, migrantu skaitu, kas ierodas no Āfrikas rāga, mums ir jāparaugās uz iemesliem. Kāpēc cilvēki atstāja savas valstis? Cilvēki ir spiesti atstāt savus reģionus, un galvenais iemesls ir e, vēlēšanās izbēgt no diktatūras režīmiem, kas eksistē Āfrikas raga valstīs. Mums ir jārestaurē demokrātija šajās teritorijās, jāizdara tā, lai cilvēktiesības tiek ievērotas. Tad ir nepieciešams miers šajā reģionā, jo ja. Mums ir kara situācija dažādās e, teritorijās, tad tas izraisa problēmas un cilvēki bēg no šīm vietām, lai glābtu savu dzīvību. Ir nepieciešams arī ekonomiskās atbalsts no Eiropas Savienības puses ja mēs gribam, lai šīs e, teritorijas attīstītos, mums ir nepieciešams nojaukt šķēršļus un jāpārtrauc ir cilvēku plūsmas, jāskatās uz Dublins regulu, politiskais jautājums, bēgļu jautājums ir jārisina, kā arī mums ir jārealizē tāda visaptveroša pieeja patvērumu un meklēšanai migrācijas politikai. Paldies! Un tagad lūdzu Gradam Baska kungs. Уважаеми господин председателство, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ще продължа мисълта на колегата Мат... Godējumie kolēģi, es gribēju atbalstīt Marijas kungu un gribētu teikt sakojušo. Es dzirdēju šajā debatē par to, ka um, šī te migrācija ir arī kaut kas liederīgs, ka vajadzētu kaut ko veicināt. Mums uh, valstīm arī šī problēma ir pazīstama. Bulgārijai, Grieķijai, Spānijai ir drīzāk problēma nekā risinājums. Uh, Un tas kļūst par tādu bēgļu zemi. Mūsu valstis ir teritorijas, kas akumulē šos cilvēkus, kas nevar atrast darbu. Šeit ir arī kultūra atšķirības un tā tālāk. Uh, un tā ir milzīga problēma. Un um, tad, kad mēs runājam par imigrāciju, vienmēr mēs meklējam iemeslus, jāmeklē cēloņi, cēloņi meklējam izcelsmes, izcelsmes valstīs. Un kas ir atbalstījis šīs uh, diktatūras, kas ir iznīcinājis Lībiju, Eģipti, Somāliju, visas šīs valsts, kas ir vainīgs, kas ir šo procesu pamatā, kā atrast risinājumu kā ne, netransformēt Eiropu par milzīgu bēgļu nometni. Paldies! Liels paldies! Paldies deputātiem, un tagad lūdzu komisijas vārdā Avramo Polosas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Deputāti! Es uzskatu, ka dialogs ir jāturpina ir ļoti svarīgi veidot šo dialogu ar Āfrikas ragvalstīm. Šis jautājums ir nav par to, uh, lai uzzinātu, vai mums ir jāsadarbojas ar šīm valstīm, bet kādā veidā mēs to varētu darīt, lai izvairītos no tā, ka šie imigranti kļūst par upuriem un nelegāli tiek ievesti un iet bojā pie Eiropas krastiem. Hartūmas procesi ir stratēģiska, globāla stratēģija, un es um, šeit atbalstu paustu tās bažas par institīvas mērķiem. Un vēl es gribētu precizēt, ka mūsu politika nelegalizē reģiona režīmus. Šeit um, mērķis ir iesaistīt valstis un uh, attiecīgi dalīt atbildību, lai cīnītos pret um, cilvēkiem, pret um, grupēm, kas um, tirgojas cilvēkiem. Uh, un ir jāiesaistās, jātur vārds, un es um, gribētu jūs pārliecināt, ka mēs turpināsim sekot um, šim procesam. Tad vēl ir nepieciešams arī stiprināt saiknes ar pārējo iekšējo Eiropas Savienības politiku, lai salirdēti un precīzi mēs uh, risinātu šos jautājumus, un tas ir prioritāte. Es gribētu mm, arī tālāk attīstīt uh, darba kārtību darbu imigrācijas jomā, un vakar mēs arī runājam par to komisijas darba programmā 2015. gadam. Turklāt. Nav šaubu, ka mēs piedāvāsim risinājums tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama starptautiska aizsardzība. Komisija šobrīd pēta visas iespējas un jo īpaši mēs gribam izstrādāt kopējo pieju, lai bēgļi varētu ierasties Eiropā un prasīt patvērumu. Šobrīd bēgļu relokalizācija ir principāla prasība, lai legāli iebraukt Eiropas Savienībā. Tas ir solidaritāts akts. Komisija uzskata, ka katra bēgļa dzīvība, kas pie Eiropas krastiem nonāk, būtu jāglābj. Un šeit, protams, arī šo bēgļu skaits pieaug. Otrs instruments mūsu rīcībā ir reģionālās attīstības programmas, un šajā ietvarā Eiropas Savienība sniedz savu atbalstu Āfrikas valstīm, lai uh, bēgļi tiktu uzņemti vislabākajos apstākļos, jebkurā gadījumā, kā es teicu. Mēs noteikti sekosim šī procesa evolūcijai, skatīsim, kā tiks īstenotas mūsu ieceres. Paldies! Evharisto, bardzo dziękuję panu. Paldies komisārkungam. Paldies, ka jūs bijat šodien klāt. Un tagad lūdzu padomes vārdā Benedetto Della Vedova kungs. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī visiem deputātiem, kas ir izteikušies šodien. Paldies arī visiem, kas ir piedalījušies šajā diskusijā. Prezidentūra ir ļoti gandarīta par to, kad, ka deputāti pauda savu viedokli par Hartumas procesu. Es domāju, ka varētu tagad runāt par dažiem atsevišķiem punktiem, par cilvēktiesību jautājumiem it īpaši. Hartumas process ir jāskata eh, tehniskajā mm, dimensijā. Šeit mēs runājam par tehnisku sadarbību ar Āfrikas eh, ragu. Un tas, protams, pats par sevi negarantē to, kā uzvedīsies eh, šo valstu režīmu. Šeit mēs runājam par tehnisko sadarbību, konkrēti par divām lietām Mēs runājam par cilvēku tirzniecību un noziedzīgām organizācijām, kas parasti ar tādu cilvēku tirzniecību nodarbojas. Imigrantiem bieži vien ir uh, liekts jau kādas cilvēktiesības, uh, viņi dodas ļoti bīstamā ceļojumā pāri vidusjūrai, un mūsuprāt šeit prioritāte ir jābūt iespējai izvairīties no šīs situācijas tā, lai cilvēkam nebūtu jācieš no cilvēku tirzniecības tīkliem. Tas ir mūsu vispārējais mērķis, tāpēc mēs arī vēlamies attīstīt šo sadarbību. Šī sadarbība, protams, var tikt paplašināta arī uz citiem līmeņiem, citiem tīkliem. Tas ir saistīts, protams, ar vispārējo migrācijas un mobilitātes procesu Mēs vēlamies, protams, panākt uh, migrantu tiesību ievērošanu, kas iekļaujas Eiropas Savienības uh, darbā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi kontaktēties ar varas iestādēm, un Eiropas Savienībai līdz šim vēl nav bijis iespēja diskutēt un uzturēt dialogu, un tas varētu pozitīvi ietekmēt arī izpratni šajās valstīs par cilvēktiesībām. Vēl viena lieta, par ko es gribētu runāt. Uh, ir tas, ka deklarācija ir skaidri pateikts pilnībā ievērot starptautiskās aizsardzības principu. Te ir runāts par to, ka ir svarīgi, lai bēgļiem, patvērumu meklētājiem tiktu nodrošinātas tiesības, ir tīpaši tiem no viņiem, kas ir īpaši neaizsargāti. Bēgļiem un patvērumu meklētājiem ir E, tiesības. No, ir noteiktas tiesības, piemēram, arī ir jāievēro starptautiskās tiesība normas. Esmu dzirdējis ļoti daudz bažu šovakar un Itālijas prezidentūrā. Noteikti es zinu, kāda ir situācija un saprotu, bet vēlos arī vēlreiz uzsvērt, kāda ir vispārēja nostāja. Tā ir emigrantu cilvēktiesība ievērošana tas ir um, centrā. Un mēs uzskatām, ka šai iniciatīvai ir uh, liela dzīvotspēja, būs nepieciešams turpināt sadarbību, ņemot vērā uh, uh Romas deklarāciju. Mēs vēlamies panākt to, lai šī iniciatīva tiktu pilnībā īstenot un atceramies arī riskus, ir ļoti svarīga, lai Eiropas Savienības institūcijas un dalību valstis piedalītos šajā procesā. Vēlos ļoti skaidri pateikt, ka parlamentam ir izšķiroša loma, un jūs noteikti saņemsiet visu informāciju par to, kā šis process attīstīsies. Liels paldies ministra kungam! Paldies, ka bijāt klāt, paldies, ka paudāt savas uh, domas, ka pavadiet ar mums šo vakaru. Varam pabeigt kopīgi.